spērtu milzīgu tehnoloģisko soli uz priekšu, lai varētu saglabāt gan līderību, gan nodarbinātību, bet arī padarītu transportu tīru, lai tas būtu atbilstīgs izaicinājumam, kas mums jārisina, proti īstenojot mūsu nozares dekarbonizāciju mūsu ekonomikā. Panu Pārcu, teraz pani Nibler, jedna minūte. Ah, Vielen Dank, Herr Präsident. Liels paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Jā, CO2 eh, robežvērtības eh, nepārtraukti ir eh, jāpiemēro un jāsamazina. Mums ir nepieciešama auto, kas palīdz taupīt enerģiju, jo tikai tā mēs sasniegsim Eiropas Savienības mērķus klimata pārmaiņu jomā bet tie mēķi, kas mums ir paredzēti 50. un 30. gadam, ir jābūt, jāparedz tādi, lai uh, tie būtu sasniedzami, un uh, mums ir nepieciešami arī nepieciešami rosinājumi. Tāpēc um, 30% uh, līdz 2050. gadam, ko piedāvā komisija, mums ir um, jācenšas nodrošināt, lai um, nodarbinātība uh, tiktu nodrošināta Eiropā, lai darba vietas paliktu Eiropā. Un visā pasaulē eh, nav uh, eh, salīdzināma uh, eh, rezultāti, jo daudzos gadījumos mēs atpaliekam no citiem. Vispirms mēs runājam kritiski par dīzeļdegvielu, bet sākotnēji tas tomēr tika uzskatīts par tādu degvielas veidu, kas ļauj mums ietaupīt. Uh, Un tagad mēs paredzam pārāk ambiciozus CO2 mērķus. Es domāju, ka tas nebūtu pareizi, tāpēc es balsošu pret to. Es vēlos, lai Eiropā pārvietos nu, ne tikai Teslas, bet arī e, citas automašīnas. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Un vispirms Vārds Šoidrovs kundzei. Udelení slovā, kolegyņā, kolegovē, zmeni klimata. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, klimata pārmaiņas eh, liek mums visiem padomāt par vīdes aizsardzības pasākumiem. Un eh, transporta nozara, protams, lielā mērā um, ietekmē situāciju. Tā pasliktina um, mūsu iespējas sasniegt mērķus klimata pārmaiņu jomā, bet es vēlētos, lai mēs um, nedarīt pārāk daudz, jo uh, Eiropa nav galvenais CO2 saražotājs, tikai 10% CO2 izmešu uh, saražo Eiropas Savienība. Otrs iemesls ir tāds, ka autobūves nozara ir um, izšķirīga nozara Eiropas ekonomikā, tāpēc mēs nevaram uzspiest nerealistiskus mērķus, jo mēs apdraudam konkurētspēju un nodaram kaitējumu um, autobūvs nozarei kā tādai, samazinām darba vietas, nevis uh, patiesībā panākam CO2 samazinājumu. Es domāju, ka 15 procentu samazinājums līdz 2025. gadam būtu pieņemam, bet es nevaru piekrist piedāvātajiem ambiciozajiem mērķiem, kas ir apstiprināti trialogā. Paldies! Paldies! Tagad vārds būs Oikungam. Liels paldies priekšsēdētāji! Par spīti progresam, kur izdevies panākt pēdējo eh, pāris gadu laikā, 500 uh, eh, tūkstoši cilvēku Eiropā iet bojā uh, piesārņojuma dēļ. Eiropas eh, galvaspilsētas arī ir devuši savu signālu. Mums ir jābūt ambicioziem, vienlaikus neapdraudot mūsu eh, rūpniecības konkurētspēju. Šis ir ārkārtīgi svarīgs solis, kas jāspēr pēc sarunām eh, starp institūcijām parlamentam. Ir izdevies panākt vienošanos par to, ka tiek samazināti uh, izmeši jaunajām automašīnām par 27,5% runātājs tiek pārtraukts, vai jūs lūdzu varētu runāt uh, lēnāk, saka priekšsēdētājs. Es esmu pārliecināts, ka uh, šīs ambiciozais mērķis ļaus mums uh, radīt automašīnas ar zemiem izmešiem un nulles izmešiem. Paldies! Ostatni głos zabierze pan Zdrojewski. Proszę bardzo, jedna minūte. Un tagad vārds Trojevska kungam uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis nav labākais risinājums, tas ir tikai kompromiss. Un kompromiss nav optimāls risinājums. Kompromiss nozīmē, eh, ka mums ir jāņem vērā arī zināmas izmaksas. No vienas puses eh, zaļie aicina uz uh, ātrāku īstenošanu, un no otras puses auto uh, ražošanas nozara norāda uz to, ka tas ļoti dārgi izmaksās. Tāpat arī atšķirības ir dalībvalsts starpā. Proti, no vienas puses ir um, valstis, kuras jau uh, pietiekami daudz ir attīstījuši savu autobūvas nozari. Un arī ir milzīgas atšķirības uh, starp tehniskajiem datiem un izmaksām. Uh, Izmaksu aplē, aprēķini tiek veikti ļoti īpatnējā veidā, un tas nav pareizi, jo mums ir nepieciešams panākt labus rezultātus praksē. Paldies, un tagad vārds eh, debašu noslēgumā eh, komisāru kungam, arī esam Kaņetis kungam. Lūdzu. Mr. Chairman, honorable members priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, liels paldies par šīm debatēm, kas jau atkal parāda, cik nozīmīgi ir šī likumdošana. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka tagad mums ir vēl viens izšķirīgs elements, kas ir jāiztuno līdz 2030. gadam klimata um, ietvars, lai mēs izpildītu savu apņemšanos uh, Parīzes um, konferences ietvaros. Šī likumdošana uh, palīdzēs Eiropas Savienības rūpniecībai uh, piemēroties eh, izmaiņām pasaules tirgu, piemērot savu biznesa modeli, lai atbalstītu ilgspējīgu mobilitāti un palielinātu to. CO2 eh, standarti eh, piesaistīs jaunas darba vietas Eiropā un palielinās arī patēriņu Eiropā, palielinās infrastruktūru izveidi tāpat arī ļaus strādāt pie eh, bateriju attīstīšanas. Tas viss būs veicinoši un no tā iegūs patērētāji, kas ne tikai iegūs no tīrāka gaisa, bet varēs ietaupīt arī līdzekļus. Tātad kopumā ņemot, tas ir ļoti labs kompromiss un kopā mēs varam lepoties ar sasniegto. Mēs zinām, kādi centieni bija nepieciešami, lai sasniegtu ilgtermiņa klimata pārmaiņu mērķus un daži punkti debatēs to norādīja. Šī likumdošana ir solis pareizajā virzienā, tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu rītdienas balsojumā. Mums ir jācenšas īstenot to pēc iespējas ātrāk, mēs nedrīkstam zaudēt laiku cīņā pret klimata pārmaiņām. To pilsoņi mums sagaida. Paldies! Bardzo, pani... Liels paldies, un tagad vārds Dalī kundzei referentē uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem un paldies vēlreiz komisāram, bet vēlos runāt par dažiem punktiem, kas izskanēja. Vispirms pārtrauksim e, teikt, ka vairāk investīciju nozīmē vairāk izmaksu. Es vēlos atgādināt, ka visi pētījuma rezultāti un arī e, komisijas ietekmes novērtējums parādīja to, ka patērētāji no tā iegūs. Kā jau to pirms brīža pieminēja arī komisārs, ka viņš runāja par uh, patēr, patērētāju izmaksu samazināšanu. Patērētājiem ir atvēlēta ļoti svarīga loma šajās debatēs un vēlos uh, varbūt vēlreiz atgādināt par dažiem punktiem. Muitenkungs, piemēram, pat nesaprata, ka mēs runājam par nulles un zem emisiju um, automašīnām, un uh, Komelkungs no EKR patiesībā nesaprot, ka tā ir daļa no veselas likumdošanas pakotnes, uh, kas tiek attiecināta uz vairākām nozarēm, un ka mēs nerunājam tikai un vienīgi par mobilitāti un pasažieru automašīnām vienām pašām. Uh, Realitāte ir tāda, ka izmaiņas notiek un investīcijas ir nepieciešams jaunās tehnoloģijās, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība var saražot baterijas un uh, darīt to savā teritorijā. Es priecājos par to, ka deputāti, kas sākotnēji piedāvāja um, mazāk ambiciozus mērķus, tagad pozitīvi izsakās par šo priekšlikumu. Uh, Jo es domāju, ka sākotnējais mērķis šajā parlamentā bija uh, ko mainīt, un situācija noteikti mainīsies. Paraudzīsimies uz tiem uh, modeļiem, kas šobrīd tiek izspiesti, un paraudzīsimies uz to, cik daudz ir iespējams jau šobrīd nobraukt ar nulles emisiju automašīnām. Noslēgumā es vēlētos teikt, turpināsim darbu, lai piesaistītu investīcijas šim kontinentam, Eiropas Savienībai, lai mums būtu nepieciešamā infrastruktūra, uzpildes stacijas un lai mēs varētu saražot šos akumulatorus, ja baterijas Eiropas Savienībā. Liels paldies kolēģiem par pienesumu un es ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu. Paldies komisāram un visai viņa komandai par palīdzību. Paldies! Liels paldies par šīm debatēm. Paldies par noslēguma vārdiem. Balsošana notiks rīt. Un vēlos pateikties visiem diskusiju dalībniekiem. Kolejnego punktu pažēl. Dāmas un kungi, varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtībā. Un tas ir Pancērī kunga ziņojums, Dan Preda kunga ziņojums, Engels kunga ziņojums un arī Egērens kunga ziņojums par kaimiņu attiecību attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu izveidi. Pirmais runātājs manā sarakstā ir Pancērī kungs, kā viens no referentiem. Jums vārds uz četrām minūtēm. Uzgaidīsim tikai uh, brīdi pirms eh, komisārs ir ieradies. Paldies, priekšsādātāji. Rītdien mēs aicināsim balsot par jauno kaimiņu attiecību attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu. Tas ir ļoti svarīgs process, jo noteiks veidu, kā Eiropas Savienības atbalsts trešajām valstīm tiks sniegts laika periodā līdz pat 2027. gadam. Runa ir par gandrīz 10 miljārdiem eiro. Teksts ir gāru pārunu rezultāts un politisko grupu kompromiss. Mēs radām līdzsvarotu pozīciju par dažādu uh, finanšu instrumentu sapludināšanu, kas jau pastāv, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta kontroli. Es domāju, ka vajadzētu uzsvērt eh, to, ka komisijas priekšlikums, kur tiek piedāvāts īstenošanas akts komitoloģijām. Eh, tātad eh, tas nozīmē to, ka parlaments var iesaistīties tikai juridisku iemeslu dēļ. Ja komisijai būtu juridiska politika, nevis mm, juridiska, tad nu, mums tomēr ir vajadzīgs deleģētais akts, lai to kontrolētu. Tātad visi strateģiski dokumenti tiks iesniegti parlamenta izskatīšanai, un tad mums būs iespēja iebilst. Kaimiņa attiecību politika, kas ir prioritārs sektors, izšķirošs sektors ārējās attiecībās, uh, un to starp kaimiņa attiecību politikā vienā mm, dokumentā ļauj lielāku elastību, lai varētu ātri mobilizēt papildu finansējumu, lai atbalstītu īpašas attiecības ar mūsu kaimiņiem. Paredzēts palielinājums par 24% šajā sektorā salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu. Runājot par subsahāras Āfriku, tur mēs paredzam programmu AKP valstīm, tā lai tās var stāties pretī nākotnes izaicinājumiem Kotunu ietvaros. Mēs pievienojām atsauci uz nabadzības izskaušanu Un runājot par publisko atbalstu attīstības sadarbībai, mēs esam palielinājuši no 90 eh, līdz 92 procentiem eh, šo izpildes procentu. Tālāk vajag holistisku redzējumu un eh, cīnīties pret mm, cēloņiem migrācijā, to starp klimata izraisītas migrāciju. Tāpat ir jāievēro cilvēktiesības, tā lai migrācija notiktu likumīgi un ierobežoti. Eh, tā kā ir jāstājas pretī klimata pārmaiņām tad nu, jau parakstīto vienošanos ietvaros, to starp Parīzes vienošanos ietvaros, mēs esam palielinājuši par 45% finansējuma lielumu klimata vienošanām, un tas ir ļoti būtiski. Cilvēktiesību jomā esam ieviesuši uh, klauzulu, kurā atbalsts valstīm var tikt pārtraukts, ja valstis neievēro cilvēktiesības. Nu, un runājot par tekstu par mieru un stabilitāti, tad šis finansējums ir jāizmanto, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un lai šīs investīcijas nevarētu tikt izmantotas ieroču, munīcijas iegādēji vai militāru un aizsardzības operāciju veikšanai. Darbs, ko paveicām, ilga vairākus mēnešus. Es pateicos trīs līdzreferentiem, kas strādāja kopā ar mani. Es ceru, ka šis priekšlikums tiks pilnībā apstiprināts. Lielas paldies! Paldies! Nākamais uh, runātājs līdz referents Predas kungs. Paldies priekšsādātājiem! Nu, tie, kas uh, cieši sekāja mūsu diskusijām parlamentā attiecībā uz komisijas priekšlikumu par šo dosiju, nebūs pārsteigti par to, ka es biju viens no četriem līdzreferentiem, uh, kas jau kopš sākta gala bija visskeptiskākais attiecībā uz E, vienotu elementu. Nu, es pastāstīšu, kāpēc parlaments ļoti skaidru pozīciju vairāk pirms gada pauda lūdzot precīzus e, instrumentus attīstības sadarbībai, kaimiņa attiecībai, humanitārai palīdzībai un pirms pievienošanās atbalstam, ņemot vērā šo jomu specifiku. Eiropas komisija izņemot īpa neņēma vērā šo pozīciju un piedāvāja to priekšlikumu, par kuru šodien uh, diskutējam, un tur ir aptuveni desmit instrumenti sapludināti. Turklāt ETP 2018. Eh, gada janvārī izteicās par eh, vienotu instrumentu attiecībā uz ārējās finansēšanas instrumentiem, ka tas būtu vienkāršojums, kas radītu nepārtrauktus strīdus par to, kur būtu svarīgākie finansējumie jautājumi. Kaimiņa attiecība politika tieši ietekmē Eiropiešu dzīvi. Un tā tad tā tiktu apdraudēta, ja nebūs pārredzēts specifisks instruments to atbalstīt. Nu, neraugoties uz šo rezervētību, es personīgi un mana grupā esam apņēmušies labticīgi uh, censties uzlabot komisijas priekšlikumu. Tas bija tāds garš darbs, ņemot vērā īpaši sārežģīto dosie, kur ir nepieciešams mm, izsvērt dažādas intereses, dažādus mērķus, kas tiek apvienoti vienā instrumentā. Un tad nu, tā ir īsta revolūcija tajā, kā Eiropas Savienības ārējā darbība tiks finansēta. Un šī revolūcija arī m, mm, izpilda parlamenta lē, lūgums attiecībā uz lielāku elastību negaidītiem izaicinājumiem, un komisijas priekšlikumā iztrūka svarīgu priekšlikumu attiecībā uz pārvaldību un Eiropas parlamenta lomu. Arī skaidru, precīzu definīciju attiecībā uz politiskajiem mērķiem un arī par garantijām fondu piešķīrumiem un to izmantošanai. Pateicoties sadarbībai starp politiskajām grupām, mums izdevās piedāvāt konsekventu uh, satvaru, lai palielinātu Eiropas parlamenta lomu, izmantojot deleģētos aktus. Mēs noteicām skaidrus, ambiciozus mērķus dažādām ārējās darbības jomām, cilvēktiesības izvirzot centrā un tāpat arī demokrātiju. Runājot par budžeta pasākumiem, nu, tas ir mūsu diskusiju centrs, un tur mēs iekļāvām instrumenta nu, pilnu uh, aploksni 4,4%. Pat esam arī paredzējuši geogrāfiskos piešķīrumus kaimiņu attiecībām un eh, Āfrikas subsahārai. Tāpat eh, palielinām piešķīrumus cilvēktiesībām, mm, eh, globāliem izaicinājumiem. Un tur ir 10,2 līdz 7, palielināts uz 7 miljārdiem eiro. Noslēgšu savu uzstāšanos paužot nožēlu par zaļo grupas attieksmi. Ārlietu komitejas balsojuma laikā mēs pieņēmām vairāk kā 250 grozījumus, kas nāca no jūsu grupas. Un mēs ar četri līdzreferenti 380 iesniedzām. Un, kaut arī mēs eh, ārkārtīgi daudz eh, jūsu grozījumu pieņēmām, nekad tas nav eh, pieredzēts, ka zaļie beigu beigās atterējās. Es neizprotu šādu attieksmi. Mm, tas tiešām ir vēsturisks rekords. Un jūs vēlties sagraut šo instrumentu. Es gribētu dzirdēt atbildi no jūsu puses. Ko jūs vēlties no šī ziņojuma? Ko jūs vēlties no šī instrumenta? Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies! Tagad vārds Engela kungam četras minūtes. Nie działa. Just maybe you, you can change the, the place. Please come. Ah. Oh, yes, okay. Monsieur le Président, le miracle de la technologie. Priekšādātāji, Tehnoloģiju brīnums mūs ir sasniedzis pat šajā vēlajā vakarā. Es domāju, ka mēs visi es saprotam, kāpēc mēs esam šeit, bet, protams, man ir žēl, ka zālē ir tik maz deputātu, lai runātu par pakotni, kas aptver vairāk nekā 100 miljārdus eiro un ir paredzētas septiņu gadu plānošanas periodam. Man patiešām būtu gribējies, lai šeit būtu vairāk deputātu un lai šos, šīs deputātu skaits atbilstu šī jautājuma nozīmei. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums vajadzētu pievērsties um, šim jautājumam pašās pēdējā sasaukuma nedēļās. Vēlējos jums norādīt ka šis eh, teksts kā tāds man šķiet eh, pilnībā atbilst komisijas eh, priekšlikumam un tā ambīcijām. Protams, šeit ir jādomā par attīstības politiku un par Eiropas Savienības sadarbību ar attīstības valstīm, un, protams, mums ir jātiekas arī ar mūsu partneriem, piemēram, Āfrikā, kas saka, ka jūsu Eh, finansēšanas instrumentu mm, daudzums ir pilnīgi neticams. Mēs īsti vairs eh, nezinām, kur mums būtu jāmeklē eh, šis finansējums. Tieši tāpēc šis vienotais finansēšanas instruments ir ļoti nozīmīgs. Tas ļoti labi um, raksturo mūsu darbības pozitīvo pusi. Uh, Bet, eh, protams, šeit vēl ar vienu ir palikušas zināmas šaubas. Pat ja mēs eh, nobalsosim par šo pakotni, ko ir sagatavojušie četri referenti, balsojums ir paredzēts rīt, mums vēl nav izpildīti vairāki uzdevumi. Un proti, šeit nav iekļauts um, Eiropas attīstības eh, fonds Eiropas Savienības budžetā. Francija un arī vairākas citas valstis turpina pret to vērsties. Uh, Un ja šis fonds netiks iekļauts budžetā, tad mums nebūs vienkārši šī uh, kaimiņa attiecību instrumenta. Tieši tāpēc būtu labi, ja parlaments vēl striktāk paustu savu nostāju attiecībā uz komisiju. Un mums ir jānorāda, ka šī jautājuma iekļaušana budžetā ir arī demokrātijas priekšnosacījums. Mēs nedrīkstam turpināt paust postkoloniālu attieksmi. Šīs valstis ir galvenās, kas vēršas pret attīstības fonda iekļaušanu budžetā. Priekšādātāji, tāpat arī mums būtu jāzina, vai komisijai ir vienota nostāja attiecībā uz šo dosieju. Man visu laiku nepamet sajūta, ka uh, Šo mēd, pēdējo mēnešu laikā komisārs un tā darbinieki ir mēģinājuši parlamentā iedzīvināt tādu sajūtu, ka šis ir tāds kā svēts kaimiņa tiecība instruments, it kā tas būtu mūsu pašmērķis un ka šeit ir obligāti vajadzīgs eh, atsevišķs finansēšanas instruments. Savādāk eh, šis, eh, šī politika vienkārši izgāzīsies. Te taču ir runa par līgumu, šeit nav runa par parlamenta vai likumdevēja pieņemtu lēmumu. Tātad te ir runa par to, ka mēs palielinam uh, eh, kaimiņa tiecību finansēšanas līdzekļus par 24%. Un mēs redzam, ka uh, komisārs un arī attiec attiecīgais ģenerāldirektorāts mums visu laiku norāda uz to, ka šo vienoto instrumentu varētu padarīt par uh, nelikumīgu. Es uh, gribētu zināt, vai kolēģija jau pašā sākumā ir veikusi šādas darbības. Man ir patiešām radušās šaubas par to, ko ir paveikusi kolēģija. Bet uh, neskatoties uz to visu, priekšādātāji, es priecājos, ka mums ir izdevies uh, sagatavot saskaņotu tekstu, un es patiešām ceru, ka mēs to rīt pieņemsim. Paldies! Liels paldies, un tagad pēdējais referents Gērens kungs. Oui, merci, paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties saviem kolēģiem līdzreferentiem. Mēs esam paveikuši ļoti labu darbu pēdējo sešu mēnešu laikā, un šis darbs nebija vienkāršs. Bet, neskatoties uz to visu, mums ir izdevies sagatavot šo dokumentu vēl līdz mandāta beigām. Es gribētu arī pateikties visiem uh, Uh, ierēģiem, uh, attīstības un ārlietu komitejas darbiniekiem, tāpat arī juridiskai komitejai. Lielas paldies viņiem par viņu profesionalitāti, par viņu zināšanām, par viņu neatlaidību, par viņu lojaltāti un par uh, ticību šī pēdējā perioda laikā. Šis ir viens no sarežģītākajiem dokumentiem, ko ir sagatavojusi ārlietu komiteja. Un tāpat arī ir jānorāda, ka šeit līdzsadarbojās veselas trīs komitejas. Līdz ar to šis mm, darbs ir bijis gana sarežģīts. Šis uzdevums bija ļoti riskants. Mēs uzdevām šo darbu četriem referentiem un trīs komitejām. Šis darbs bija arī riskants tāpēc, ka Mēs eh, mēģinājām šeit iziet no jau iemītās tāciņas, bet mēs nevēlējāmies atteikties no eh, tiem uzdevumiem, kas mums ir jāveic attīstības labā. Tāpat arī mēs esam mēģinājuši šeit vienot mūsu viedokli attiecībā uz šo jauno instrumentu, un tas sākumā nemaz nebija tik pašsaprotami. Mogherīnī kundze dokumentā prezentēšanas laikā norādīja, ka eh, šī politika tiks saglabāta, taču metodas būs jāmaina mēs mēģinājām nodrošināt šīs izmaiņas, un es uzskatu, ka tas mums ir gana labi izdevies. Tad, tad eh, Izejot no šīs iemītās tāciņas, mēs mēģinam nu, panākt, lai Eiropas Savienības ārējā rīcība būtu saskaņotākā. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt, lai budžetā tiktu iekļauts finansējums. Cik daudz gadi mums būs vēl vajadzīgi, lai atjaunotu šos lūgumus. Tātad mēs visu laiku aicinām, lai Eiropas attīstības fonds tiktu iekļauts budžetā. Mums ir pierasts visu laiku mācīt pārējos, ka ir jābūt demokrātiskiem, bet šķiet mēs paši nesam spējīgi nodrošināt to, lai šis Eiropas attīstības fonds tiktu pieņemts demokrātiskā veidā. Iziet no imītās staciņas nozīmē arī to, ka mums ir jāpārvar cita veida izaicinājumi. 2020. līdz 2027. gads noteikti būs citāda veida periods nekā visiepriekšējie. Un tāpat arī iziet no šīs jau iesāktās taciņas ir norādīt, ka valstis un komisija nevar paveikt visu, kas ir vajadzīgs. Naudas eh, trūkst visam. Tieši tāpēc būtu tikai normāli piesaistīt eh, privāto sektoru. Tā, lai šādā veidā mēs varētu nodrošināt ietaupījumus un lai šie līdzekļi varētu tikt ieguldīti attīstībā. Tieši to arī pārēd šis eh, FSD plus instruments, kas ļaus mums daudz vairāk līdzekļu veltīt uh, attīstības palīdzībai. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka parlamentā prerogatīvas arī tiks stiprinātas. Ja e, parlaments ņems vērā mūsu rekomendācijas, tāpat arī mums ir jārespektē vienprātība, kas ir panākta savienībā attiecībā uz asīst, attīstību. Tāpat arī mums ir jāpanāk, lai parlamenta tiesības tiktu uh, respektētas. Šeit esam mēģinājuši iekļaut vairākas pozīcijas, kas ir tikušas pieņemtas pēdējo gadu laikā. Un tāpat, un tas ir diezgan sarežģīti, mums ir jāiet ātrāk uz priekšu nekā padomē. Mēs esam gatavi, un mēs vēlamies līdz šī sasaukuma beigām prezentēt saskaņotu ziņojumu par uh, kaimiņa tiecībām, sadarbību un ārējām attiecībām starptautiskajā jomā. Paldies! Lielas paldies, un tagad budžeta komitejas vārdā dod vārdu Gardie Zabalas Rubielas kundzei. Lielas paldies priekšsādātājiem! Jā, nu mēs no budžeta komitejas pilnu, pirmkārt vēlējāmies saskaņot priekšlikumu ar pozīciju, par kuru parlaments balsoja uh, nākamajam finanšu satvaram, un šajā saistībā mēs esam palielinājuši finansējumu šajā jaunajā instrumentā, kas jāveic cīņā pret eh, klimatu pārmaiņām. Esam palielinājuši to par 35% un esam arī piešķīrumus ar gandrīz ar, līdz 4 miljārdiem paredzējuši investīcijas, eh, investīcijām gandrīz tikai Āfrikā. No otras puses esam ierobežojuši maksimālo garantijas eh, Mm, dotāciju 10 miljārdi, tā lai nebūtu kādas iespējams līdzsvaru trūkums starp finan investīcijām un finanšu instrumentiem. Tāpat esam eh, ņēmuši vērā pozīciju, kur eh, parlamentam būs eh, jāapstiprina rezerve, kas paredzēta šajām fondam. Tāpat esam garantējuši arī Eiropas investīciju bankai minimālo operāciju, suverēno uh, Uh, operatīvo investīciju līmeni, tā lai tās uh, netiek pārtrauktas uh, saistībā ar jaunā instrumenta veidošanu. Un mm, visbeidzot, saistībā ar attīstības sadarbību, tur mēs arī esam papildinājumu, ja papildinošo elementu ieviesuši arī cīņu pret uh, Eh, krāpniecību eh, un arī esam mm, šo prasību mehānismu arī paredzējuši. Lielas paldies, un eh, tagad komisijas vārdā izteiksies komisārs Mimiča. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti! Vispirms es vēlētos pateikties referentiem un arī visiem pārējiem par ļoti efektīvo kopīgo darbu, kas ir paveikts ārlietu, budžeta un attīstības komitejās. Līdz ar to laikā ir pabeigts ziņojums par šo priekšlikumu. Es esmu apmierināts, ka šis ziņojums kopumā atbalsta uh, politiski un arī finansiāli ambiciozo komisijas priekšlikumu, jo īpaši priecājos par parlamenta pausto atbalstu lai šis instruments varētu būt mm, ambiciozāks un iekļaujošāks. Eiropas balss pasaulē līdz ar to būs labāk sadzirdama, un tās prioritātes varēs daudz labāk izpildīt pateicoties šim instrumentam. Tādas prioritātes kā kaimiņa tiecības, subsahāras Āfrika, nabadzības izskaušana, ilgspējīga attīstība, migrācija, cilvēktiesība un demokrātijas veicināšana, klimata pārmaiņu apkarošana, miera saglabāšana. Tāpat arī es priecājos, ka Parlaments ir saglabājis investīcijas kā vienu no modalitātēm, kuras vajadzētu mobilizēt, lai sasniegtu šos mērķus. Personīgi esmu pārliecināts, ka Eiropas attīstības fonda iekļaušana budžetā ļaus stiprināt Eiropas parlamenta likumdošanas budžeta un pārbaudas funkcijas. Kopumā es uzskatu, ka visi šie elementi ļaus nodrošināt, ka jaunais instruments pildīs mūsu mērķus un vajadzības, kas ir noteikti saskaņā ar Eiropas Savienības globālo stratēģiju, jauno konsensu par attīstību un arī 2020. Eh, gada darba kārtību. Ja ir runa par kaimiņattiecību politikas eh, finansēšanas iekļaušanu šajā kaimiņattiecību instrumentā, ko uh, komisija ir ieteikusi un arī visu laiku aicinājusi saglabāt, šeit es vēlētos norādīt, ka vienkāršāka un efektīvāka mūsu ārējo izdevumu um, pārstruktūrēšana nekādā veidā neapdraudēs nevienu geogrāfisko vai tematisko politikas loku. Mēs vēlamies, lai katras politikas svārs tiktu stiprināts, un to mēs vēlamies darīt, mobilizējot papildu resursus tur, kur tie ir vajadzīgi visvairāk. Tas ir jo īpaši svarīgi ņemot vērā neparedzamus apstākļus, jo īpaši mūsu kaimiņu valstīs. Mūsu vīzija paredz, ka programmēšana nodrošinās šo saikni starp uh, tūkstošgadus attīstības mērķu izpildi starp uh, Eiropas interesēm, ārējām interesēm un arī mūsu partneru interesēm. Šo procesu mēs uh, varēsim nodrošināt uh, un panākt rezultātus tikai tad, ja tiks saglabāta elastība. Es priecājos arī par ziņojuma ambīcijām, liekot uzsvaru uz tādām prioritātēm kā cilvēka attīstība vai cīņa pret klimata pārmaiņām. Tomēr es uzskatu, ka šādiem mērķiem ir jābūt kā centieniem. Tā, tie nevar būt m, mm, tiesiski noteikti pienākumi. Šādā gadījumā tie varētu ierobežot mūsu aktivitātes, ņemot vērā to, ka uh, ārējais konteksts visu laiku mainās. Es vēlreiz atkārtošu to, ka Eiropas Savienības ambīcijas ir būt uh, Eh, starptautiskam līderim, un es eh, uzskatu, ka šis ziņojums to arī labi atspoguļo. Es priecājos par jūsu atbalstu. Tomēr, ņemot vērā 2030. Eh, gada darba kārtību, 92% mērķis nevar būt realistisks. Šeit mums vajadzētu saglabāt zināmu elastīgumu, lai mēs varētu nodrošināt konfliktu novēršanu, uh, miera nodrošināšanu un sadarbību ar industrializētām valstīm, kas ir Eiropas Savienības prioritātes. Uzskatu, ka 92% mērķa noteikšana kā uh, juridisks pienākums ir jau ļoti ambiciozs mērķis. Komisija ir apņēmības pilna sadarboties ar parlamentu, lai saprastu, kā labāk stiprināt eh, uzraudzības un kontrolas lomu atklāts un būtisks uh, saturisks dialogs ar parlamentu ir viens no mūsu mērķiem. Šeit mēs pilnībā ņemam vērā e, iestāžu līdzsvaru. Tomēr uzskatu, ka papildu instalās kontroles līmeņu izveidošana un pārliecīga deleģēto aktu izmantošana šo mērķi mums neļaus sasniegt. Tā vietā šī instrumenta izmantošana kļūs eh, pārāk komplicēta. Mums ir jāsaglabā pietiekums elastīgums. Šajā saistībā ārlietu politikā ir vajadzīgas prioritātes, mums ir jābūt iespēja nodrošināt ātru eh, reaģēšanu, un šeit mēs varētu paredzēt programmā neiekļautu pīlāru. Tas mums nodrošinātu vajadzīgo kapacitāti, lai mēs varētu laicīgi un efektīgi reaģēt uz vajadzībām, kas pēkšņi parādās un kas ir tik bieži izplatītas gan ārlietās, gan kaimiņa tiecībās. Tieši tāpēc es neuzskatu, ka nepiešķirtie fondi šādām jaunām prioritātēm būtu jāsamazina. Tāpat arī nevajadzētu to mobilizēšanu padarīt sarežģītāku. Es eh, tagad gaidīšu debates un rītdienas balsojumu, un jau tagad eh, par to jums pateicos. Paldies, eh, komisārkungs. Tagad vārds Žāks kundzei. Intu komitejas vārdā. It's working, that's great. Thank you, President. Paldies, priekšsēdē, komisārkungs, cienījamie kolēģi. Lai Mums ir jāpanāk lielāka atskaitīšanās ārpolitikas jomā, un kad eh, komisija nāca klajā ar diezgan radikālu reformu, es biju atvērta noskaņot. No tās dienas sākot vienīgais veids, kā mēs patiesībā varam izvērtēt, kā, vai, vai piedāvātā jauna arhitektūra, kas apkopo vairākus fondus, patiesībā ir labāk piemērot mūsu mērķiem, to mēs varēsim zināt tikai tad, kad zināsim, kā tiks pārvaldīt šie atvēlētie līdzekļi. Un Mēs nācām klajā ar dažiem priekšlikumiem, um, sadarbojoties ar ārējās rīcības dienestu un komisiju. Um, nav noslēpams, ka šo sadarbību varētu uzlabot, bet mēs vēlamies arī panākt lielāku kondicionalitāti, um, piešķirot šos miljārdus eiro, kas tiek piedāvāt kā fleksiblie līdzekļi. Eiropas komisija, Eiropas parlaments vēlas teikt savu vārdu. Uh, Un tā kā tikai neliels um, šo līdzekļu daudzums ir paredzēts um, cilvēktiesību um, instrumentiem, es nevēlos, lai šis budžets tiktu atvēlēts cīņai pret terorismu vai imigrācijas pārvaldīšanai. Mums vajadzētu atspoguļot savā ārpolitikas budžetā arī savus mērķus. Paldies! Paldies! Un tagad kultūras komitejas vārdā vārds Himenes Barbāts kundzei. Presidente. Priekšsēdētāji, kolēģi, pēdējās desmitgadēs ir parādījies tas, eh, ka ir tik daudz kopīgu izaicinājumu, un tamdēļ jaunais kaimiņa attiecību attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments ir viens no svarīgākajiem šī sasaukuma priešlikumiem. Uh, Šis radikālais pārmaiņu brīdis arējās finansēšanas instrumentos radīs lielāko elastību un arī palīdzēs Eiropas Savienībai pastiprināt savu lomu starptautiskajā arēnā. Ir ārkārtīgi būtiski, lai šīs darbības tiktu noslēgtas ins, šī instrumenta ietvaros un tās palīdzētu izpildēt ilgspējīgas attīstības mērķus 2006. gada līdzsvaru un globālos paktus. Un mūsu komitejā mēs vēlamies uzsvērt iekļaujošas izglītības un kvalitatīvas izglītības nozīme, kas ir ļoti svarīga, lai veicinātu toleranci, veidotu miermīlīgākas sabiedrības un cīnītos pret migrācijas galvenajiem cēloņiem. Noslēgumā es varētos uzsvērt to, cik svarīgi ir Eh, pastiprināt partnerības ar kaimiņu attiecību valstīm, tā lai cīnītos kopā ar izaicinājumiem. Un tamdēļ ir ārkārtīgi būtiski, lai šis instruments eh, saglabātu Eiropas kaimiņu attiecību politikas finansējumu. Paldies! Eh, Paldies, un tagad Libe komitejas vārdā vārds Spinēlī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Instruments, par kuru diskutējam šodien, ir ģeopolitisks instruments, nevis attīstības instruments. Un mēģis patiesībā šeit ir panākt to, lai imigranti atgrieztos mājās, bet mēs nedomājam par svarīgākiem ārpolitikas jautājumiem. Mēs varam, vēlamies darīt visu iespējamo, lai. Um, Mēs vēlamies panākt to, lai imigrācija būtu iespējama, bet lai būtu iespējama um, likumīga imigrācija. Attīstot um, šo um, jauno pieeju, jāsaka, ka mēs nekontrolējam pietiekam situāciju. Mēs patiesībā iesaistamies režīmu pārmaiņas karos, un jā, tiesa, mēs cenšamies izskaust nabadzību un rūpēties par cilvēku tiesībām citviet pasaulē, bet, diemžēl, daram to nepreiziem līdzekļiem. Paldies, paldies, un tagad sieviešu tiesību komitejas vārdā vārds Forenskundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es um, šajā sasaukumā ļoti daudz esmu strādājusi un sadarbojusies uh, ar dažādām organizācijām starptautiskajā mērogā un varu teikt, ka esmu saskārusies ar uh, to, ka Patiesībā mums vajadzētu veicināt Eiropas Savienības pamatiesību izplatīšanos, cilvēku tiesību ievērošanu, un tas viss, diemžēl, netiek eh, darīts, jo eh, šie līdzekļi tiek atvēlēti tam, lai pārvaldītu imigrantu pieplūdumu. Jāsaka, man nav pieņemams tas, ka Eiropas komisijas plānā nav paredzēts uh, neko darīt, lai atvieglot uh, sieviešu uh, situāciju. Tas ir paredzēts tikai un vienīgi šī dokumenta pielikumā. Paldies, un tagad vārds Makālester kungam. Priekšsētāji, dāmas un kungi. Kā afet priekšsēdētājs es vēlētos teikt, bet vispirms, protams, pateikties referentiem par lielisko darbu. Vēlos teikt, ka mūsu Eiropas Savienības mērķis ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies panākt to, lai Eiropas Savienības ārējo rīcību atbalstīt ar pietiekamiem līdzekļiem, lai mums būtu instrumenti, kas ļauj veicināt mūsu vērtību un interešu aizsardzību visā pasaulē. Uh, Eiropas ārējās rīcības politikai ir jābūt pietiekami fleksiblai, apvienojot dažādus līdzinējos instrumentus. Tas ir viens no veidiem, kā sasniegt šo mērķi. Kā Eiropas uh, parlamentam mēs vēlamies panākt demokrātisku atskaitīšanos un arī kontrols mehānismu, tāpēc es priecājos par to, ka šajā ziņomā ir paredzēts pastiprināts dialogs starp mūsu parlamentu un eh, komisiju un arī komisiju, lai izmantot dažādus deleģētos aktus svarīgiem strateģiskiem lēmumiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds S&D grupas vārdā Nozerkungam uz divām minūtēm. 100 miljārdi eiro septiņiem gadiem. Tāds ir mūsu instruments kas, diemžēl, izraisa skepsi daudzos kolēģos. Cienījamies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, es vēlos pateikties um, referentiem un savam kolēģim Pancerī kungam, ar kur cieši esmu sadarbojies. Es domāju, ka tas ir apsveicams priekšlikums, pasākumu uh, kopums, par kur esam vienojušies AFET un DEVE komitejā un kur nevajadzētu tagad atšķaidīt. Uh, Es vēlos norādīt uz dažiem punktiem, kas, manuprāt, no, uh, ir svarīgi uh, sadarbība attīstības jomā. Mēs esam panākuši to, ka 45%, nevis 25% tiek atvēlēti klimata uh, pārmaiņam dažādām, uh, uh, dažādu sugu aizsardzībai, un esam paredzējuši arī, ka uh, Imigrācija tiek ciešāk sasaistīta ar dažādiem izaicinājumiem un vēlamies arī panākt to, lai nodrošinātu drošību eh, cilvēkiem, lai, kā tas ir paredzēts starptautiskajās tiesībās un arī uh, nostiprināts Eiropas Savienības vērtībās. Imigrācija patiesībā ir tikai sekas konfliktiem, nabadzībai un nepietiekamai attīstībai. Un mēs vēlamies cīnīties eh, pret šīm uh, fenomeniem. Tāpēc ar šiem 10% patiesībā arī pietiek. Es domāju, ka mēs kā sociāldemokrāti priecājamies par šo dokumentu, jo runa ir arī par vienlīdzību starp dzimumiem. Uh, Runa ir par sieviešu un meiteņu tiesībām, un es domāju, ka šis instruments ir labs pamats, un esam saņēmuši arī pozitīvu atbildes reakciju no nevalstiskajām un pilsoniskajām organizācijām. Paldies! Liels paldies, un tagad Alde, komite, komite, Alde grupas vārdā vārds Veikaper kundzei. Arvoisa puhemies, naapuruus. Paldies priekšsādātājiem. NDICI ir eh, ļoti būtiska ārējo instrumentu finansēšanas reforma. Mēs te notie, nonākam kritiskā brīdī. Eh, finanšu plānošanā vai tad mēs nodrošināsim 2030. gada darba programmas uh, mērķus un ilgspējīgas attīstības mērķus, vai arī mēs pilnībā izgāzīsim parlam izgāzīsimies. Parlamenta priekšlikums ir ambiciozāks nekā komisijas priekšlikums, un mēs vēlētos runāt par 45% klimata un vides rīcībai. Tāpat esam iekļāvuši dzimumu līdztiesības pastiprināšanu un turpmāku atbalstu sociālos un humanitāros attīstības jautājumos, piemēram, izglītībā un veselības jomām. Eh, tagad Eiropas attīstības sadarbības fonds ir iekļauts Eiropas Savienības budžetā, kas pastiprina demokrātisko kontroli attīstības sadarbībā. Es ceru, ka padomu tā apstiprinās. Saskaņojot ārējo rīcību instrumentus, Eiropas Savienība pastiprina savu lomu kā globāls spēlētājs, un tas nozīmē, ka nepieciešamas pūles visās politiskās jomās, tuvās un tālās sadarbībā ziemeļu mm, dimensijā un Arktikas reģionā, ilgspējīgas attīstības jomā, cilvēktiesību demokrātijas, cilvēku attīstības, dzimumu līdztiesības jomā un arī cīņā ar nabadzību. Un tie būs un ir brīnišķīgi principi mūsu ārējās attiecībās, bet nu, nevajadzētu būt tā, ka ir tikai mērķi, tiem ir jāsniedz arī rezultāti. Paldies! Tagad zaļo vārdā Raimona kungs. Es sveicu šeit komisāru kungu. Mēs zaļie bijām ārkārtīgi skeptiski noskaņot pret šo instrumentu, proti, kurā tiek apvienot vairāki instrumenti. Uh, Un um, sarunās mēs centāmies uh, piedalīties pēc iespējas konstruktīvāk, ļoti nopietni uh, pie tā strādājām, kā jau Prēdis kungs teica, tika iesniegts ļoti liels skaits grozījumu, daudz no tiem iesniedz referentu, un mēs centāmies tie izstrādāt pēc iespējas vairāk. Daudz ko mums izdevās arī panākt. Jā, jāsaka, referenti bija ļoti pretim nākoši, un mums bija ļoti konstruktīvas sarunas, bet jāsaka, uh, mums izdevies pavirzīties kvantitatīvi uz priekšu, bet uh, no kvalitātes viedokļa mēs būtu vēlējušies uh, vairāk. Mums izdevās panākt ļoti daudz ko sieviešu tiesību eh, jomā, bet jāsaka, ka ļoti svarīgi punkti parādās tikai apsvērumos un nevis pašā dokumenta tekstā. Tāpēc mēs attiecīgajā komitejā turējāmies, mēs vēlamies turpināt šīs sarunas, vēlamies vēl izmantot arī šo pēdējo vakaru, lai spērtu ļoti svarīgus soļus, soļus uz priekšu un lai pieslīpētu šo instrumentu tā, lai mēs varētu to no savas puses atbilstīt, bet tad mums ir nepieciešams vēl ko panākt šajā instrumentā. Uh, nekas vēl nav līdz šim pilnībā nostiprināts, un imigrācijas jomā mēs varētu, mēs domājam, ka šie līdzekļi vēl var tikt izmantot tā, ka mēs to nevaram atbalstīt. Paldies! Spanica. Un tagad Sančes Kaldentī kundzei vārds viena minūte no goja. Paldies priekšsādātājiem! Eiropas komisijas priekšlikums, lai apvienotu visus eh, ārējās finansēšanas instrumentus, ir eh, apvainojums parlamentam. Tiek ignorēta 2018. gada 14. mārta rezolūcija no parlamenta, kur bija prasīti specifiski instrumenti attīstības sadarbībai un humanitārai palīdzībai. Un tamdēļ mēs noraidām pilnībā šo priekšlikumu, jo pastāvošo uh, Uh, fondu sapludināšana nerespektē attīstības uh, sadarbības visus principus, uh, no kā jāveido mūsu ārējā darbība. Tā tad ir jāņem vērā ģeostrateģiskās un aizsardzības intereses. Reālais mērķis šai apvienošanai ir izmantot milzu naudu, kas paredzēts attīstības sadarbībā un kontrolētu migrācijas plūsmas ārējās robežās. Uh, Pilsoņiem ir jāzina, ka ar šo priekšlikumu Eiropas Savienība vairs nebūs galvenais attīstības sadarbības pasaulē sniedzējs. Mēs par to bijām varējuši būt lēpni. Tagad šo finansējumu varēs izmantot uh, Mm, sienu celšanai, mm, patruļām, ieročiem, un katru reizi ar vien mazāk mēs pārstāvam tos ideālus, kas mūs iedzīvina, un tad beigās jā, jautā no kurienes nāk šīs uzticības zudums institūcijām kā mūsējās. Mm, tad mēs tiešām attālināmies no mūsu mērķiem, no mūsu starptautiskajām saistībām, arī 2030. gada programmas. Paldies! Lielas paldies! Tagad eh, Sančes Salafrankam vārds. Vienu minūtu, paldies priekšsēdātājs. Parasti apsveicu referentus par paveikto darbu. Šoreiz es to nevarēšu darīt, jo abi manas grupas eh, līdereferenti tā arī nevarēja vienoties. Bet eh, šķiet, ka te tomēr galvenokārt runa ir par konsekventāku ārējo politiku, kas būtu redzamāk, efektīvāk. Un šajā saistībā ir jāizmanto būtiskos apjomus, ko paredzēts finansēt ar šo instrumentu. Es domāju, ka šeit. Nu, Mm, e, vai mēs esam par tādu vien, e, vienotu vai ar e, instrumentu ar atšķirībām. Es domāju, ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu savs svars starptautiskajā arēnā ar savām ekonomisku un rūpniecisko elementu, lai mums būtu konsekventa politika, lai kas varētu pielāgoties arī mainīgajiem uh, mērķiem un lai mēs varētu saglabāt arī Eiropas parlamenta prerogatīvas. Nekļūdīsimies ar šīm debatēm. Tas nav tāds vienots vai eh, dažāds instruments, bet gan runa ir par ārējās politikas um, akcentēšanu un šīs ārējās dimensijas akcentēšanu. Uh, Lielas paldies Makēvans kundzei viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es atkārtošu to, ko referenti jau teica un arī citi manas grupas deputāti teica par galvenajiem grozījumiem, kurus viņi iesniedza šajā instrumenta priekšlikumā. Es, eh, cē, es ceru, ka parlaments tos pieņems, jo no teksts no tā kļūs labāk. Īpaši paldies uh, Engelam un uh, Šelkis kundzei jo te e, attīstības sadarbība nav tikai e, viens no instrumentiem. Tā ir atšķirīga politika, kur notiek cīņa ar nabadzību un e, cīņa par taisnīgumu. Pavisam īsi. Periods, kurā jaunais instruments darbosies, būs eh, ļoti izšķirīgs. No šī brīža līdz 2030. gadam Eiropas Savienībai un starptautiskai sabiedrībai jāizpild Parīzes vienošanās mērķi un ilgspējīgas attīstības mērķi, ir jāveido ilgspējīga nākotne ne tikai mums, bet arī visiem pārējiem. Un tad, nu, mm, at valstī godīga daļa būs daļa no šīs attīstības. Šī visticamāk ir pēdējā reize, kad uzstājos šeit. Uh, pēc 20 eh, gadu darba. Tamdēļ vēlētos pateikt jums, Mimičas kungam, par jūsu eh, spožo darbu. Paldies Deve kolēģiem, jo īpaši Afet kolēģiem, ar kuriem strādāju, un arī eh, darbiniekiem no deputātu puses. Īpaši paldies mm, maniem mm, publikai, kas ir gale, apmeklētāju galerijām, abiem diviem kas atrodas tātad apmeklētāju sektoram. Paldies! Tagad Sergentīnī kundze, viena minūte. Dank u, voorzitter. Voorzitter, dit is een ongelukkige. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, te ar lietu un attīstības politika nevienmēr ir viens un tas pats. Ārlietu politika ir īstermiņa perspektīva, kamēr attīstības sadarbībā virzās pretī nabadzības izskaušanai. Ja abas tiek apvienotas, tad varētu rasties risks, ka beigu beigās mērķis netiek sasniegts. Komisārs norādīja, ka viņš vēlas izmantot daudz finansējuma elastīgi. Tas man satrauc, jo attīstības sadarbību nevar būt liederīga, ja tā notiek tikai īstermiņā. Zaļie nav īsti gandarīti ar šo konkrēto priekšlikumu. Kāds tad būs B plāns, ja attīstības eh, fonds netiks iekļauts, jo šo finansējumu tad nevarēs iegūt un īstermiņa politikas nenāk par labu klimata pārmaiņām. Bet esam gandarīti par to, ka līdzreferenti ir ņēmuši vērā mūsu priekšlikumu, ka 35% var tikt tērēti klimata jautājumiem. Mēs cenšamies savos priekšlikumos būt ļoti konstruktīvi un esam ļoti priecīgi, ka vairāki mūsu priekšlikumi tika ņemti vērā. Tomēr mēs šeit runājam par par galīgo iznākumu. Un notika ļoti cieša sadarbība, daudz darba, bet mēs nedomājam, ka pārunas ar padomi un komisiju beigās mums palīdzēs pilnībā izskaust nabadzību. Paldies! Paldies! Tagad Lozingas kundze pusotra minūte. Man kann es ja mittlerweile mēs varētu teikt, ka e, šie līdzekļi, kas sākumā tika paredzēti attīstībai, tagad tiek izmantoti migrācijas novēršanai un militāriem mērķiem. E, tā šis instruments, kas it kā šķiet paredzēts e, stabilitātei un mieram, tagad tiek vienkārši likts visu iepriekšēju instrumentu vietā. Vai ar militāriem līdzekļiem mēs varam at nodrošināt attīstību? Diemžēl tā uzskata komisija, un šķiet, ka arī komiteja pieņemtajā tekstā tas tiek apstiprināts. Ar militāriem līdzekļiem mēs neapkarosim nabadzību un, un nevērsīsimies pret konfliktu cēloņiem. Tas ir mm, iespējams tikai ar neitrālu krīžu pārvaldīšanas palīdzību. Uh, Un šeit, diemžēl, mēs mm, atsakāmies arī no demokrātiskiem kontrols mehānismiem. Mēs esam šeit nodrošinājuši deviņas jomas, un šeit netiek nodrošināta klasifikācija, kas tika paredzēta iepriekš, un īsnībā viss tiek paredzēts tikai Eiropas Savienības ekonomiskajām un strateģiskajām interesēm. Militāro spēlētāju un tā saucamo partneru iesaistīšana izglītības pasākumos un tādas kā pagaidu pārvaldības